Ja kolēģi debatas ir beigušās, šodien tiksimies atkal rīt no rīta. Ceturtdien, 10. martā, pulksten 9 no rīta. Turpināsim debats līdz pulksten 1 un pēc tam atkal no 15 līdz 17. Darba kārtība jau ir publicēta, to jūs varat atrast parlamentu mājaslapā. Šodien sēdi līdz ar to beidzam. Es gribu visiem novēlēt ļoti skaistu vakaru. Paldies!